Saistībā Mēštad kungs savu kolēģu vārdā es gribētu jums teikt, ka jūs varat rēķināties ar parlamentu atbalstu arī turpmākajā savā darbībā. Paldies! Diskusijas par šo jautājumu ir beigtā. Balsošana būs 12. Mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Vojčehovskas ziņojums par vakcinēšanu pret infekciozo katarālo drudzi dodu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dāmas un kungi, man ir prieks un arī pienākums ziņot par savu ziņojumu ar kuru groza direktīvu attiecībā uz vakcināciju pret infekciozo katarālo drudzi. Šī slimība, protams, ir nopietna un skar atgramotājus, un es ar prieku runāju par šo jautājumu pirms vairākiem gadiem. Man bija gods izstrādāt jauno stratēģiju dzīvnieku labturības jomā, ka labāk ir profilakse nekā ārstēšana. Un tieši tāpēc mēs tagad pievēršamies šim jautājumam. Mēs runājam par vakcinēšanu pret šo drudzi. Mēs vēlamies izvērst profilaktisko darbu, prevencijas darbu, lai mūsu dzīvnieki būtu veselīgāki un mūsu zaudējumu un izmaksas mazāki. Iepriekšējā direktīva tika pieņemta tā laika apstākļos un runāja par tām vakcīnām, kas bija pieejamas tirgu. Tādas vakcīnas joprojām tiek izmantotas, protams, ar zaļiem izņēmumiem, runājot par vīrusu pārnešanu no tiem dzīvniekiem, kas ir vakcinēti, uz tiem, kas nav vakcinēti. Un tas rada daudz praktiskas sekas un problēmas. Piemēram, dzīvniekus vakcinē dažās jomās, reģionos Taču laika gaitā zinātne ir gājusi uz priekšu, un mums ir jaunās pakaudzes vakcīnas, kas ir pārbaudītas, un kas nerada šo problēmu, par kuru es izteicos. Tās var izmantot bez iepriekš minētajiem ierobežojumiem. Šīs jaunās vakcīnas būs vieglāk lietot, tās būs arī efektīvākas. Mēs diezgan strauji esam strādājuši pie šī jautājuma, īsā laikā esam saņēmuši komisijas priekšlikums, un tagad parlamentā ir gatavs mūsu ziņojums. Ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies organizēt masu vakcināciju jau šī gada vasarā. Tāpēc savā grozījumā esmu ieteicis vasaras ierobežojums, kuru laikā ir jāmaina nacionālo valstu likumdošana, lai tā atbilstu jaunajai direktīvai. Lai vakcinācija varētu notikt jau šogad, lai mums nebūtu jāgaida viens liekas gads. Vēlētos vērst jūsu uzmanību arī uz zināmu problēmu, proti Eiropas komisija ir izstrādājusi tādas references tabulas, un mēs piekrītam, ka tādas ir vajadzīgas. Šajā tabulā ir informācija par to, kā direktīva ir transponēta nacionālajā likumdošanā. Dažas valstu administrācijas uz šo tabulu skatās kā uz pārlieku birokrātisku soli taču mēs izmantojam tādas, un tas mums sniedz labāku pārskatu par situāciju dalībvalstī. Šādas tabulas var tikt izmantots arī, lai informētu mūsu pilsoņus par to, kas notiek. Domāju, ka šādām tabulām vajadzētu kļūt par normālu mūsu likumdošanas praksi. Paldies, dāmas un kungi! Mēs darām labu darbu, kas nāks par labu mūsu fermeriem, zemniekiem un arī dzīvniekiem. Paldies! Ziņu referendam, došu vārdu Šefkoviču kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisija ir pateicīga parlamentam par atbalstu saviem priekšliekumiem attīstīt vakcinēšanu pret katrālo drudzi. Un es gribētu īpaši pateikties referentam Vojčakovska kungam. Patiešām paldies jums! katrā reizes drudzes ir liela problēma Eiropas Savienības fermeriem. 90. gados tā tika uzskatīta par eksotisku slimību, tā parādās tikai nereti un dienvidos, taču pēdējos gados ir bijuši epidēmijas viļņi daudzās valstīs, arī centrālajā un ziemeļa Eiropā, kas ir radījusi lielus zaudējumus. Pagājušajos gados ir notikuši nopietni uzlabojumi vakcinācijas ziņā. Masu vakcināciju, ko daļai finansē arī Savienība, 150 miljonu apmērā, 25 miljoni ir izdalīti 2009. gadā un apmēram tikpat daudz nākušajā gadā. Pat labam vakcinācija notiek tikai tur, kur ir ierobežojumi Tāpēc, ka šajos reģionos slimība ir izplatītāka. Tagad inaktivētās vakcīnas varēs izmantot jebkur Eiropas Savienībā. Tā būs profilaktiska vakcinācija pret drudzi, un tas mums ļaus kontrolēt slimību daudz labāk, samazinās zaudējums lauksaimniecības sektoram. Ziņojums ir ļoti laicīgs un vajadzīgs. Un šeit ir uzsvērta, ka nepieciešams rīkoties ātri, dot pietiekamu laiku dalību valstīm, lai jau šajā vasarā. Mums nevajadzētu aizmirst, ka, lai gan situācija ir uzlabojusies pēdējos gados, slimība nav pazudusi. Eiropas Savienībā joprojām ir risks, ka varētu būt jauns epidēmijas. Un ir svarīgi, lai dalību valstis spētu nepieciešamos soļus risks situācijās optimizē savu vakcināciju problēmas, lai mēs izvairītos no jaunām epidēmijām Eiropā. Daudzas dalība valstis jau ir norādījušas, ka tās vēlas īstenot šos pasākumus pēc iespējas ātrāk. Un te tika runāts par sarežģīto jautājumu par šīm referents tabulām kas ir ārkārtīgi svarīgas, lai mēs varētu redzēt, kā ir transponēta Eiropas likumdošana nacionālajā likumdošanā. Tas ir tāds jautājums, par ko mēs runājam regulāri, par to esam daudz runājuši arī šajā parlamentā, kā kontrolēt, kā skatīties, kā uzraudzīt šo procesu. Mēs redzam, ka šīs tabulas ir labākais veids, kā to izdarīt, kā novērot, uzskaitīt šo procesu. Tai pašā laikā Mēs saprotam, ka šādos akūtos gadījumos, kā mēs runājam par šo direktīvu, mums ir nepieciešams risinājums, ko atbalstītu gan padome, gan parlaments. Pretējā gadījumā šis uh, punkts var iestrēgt, un es ceru, ka padome arī būs pietiekami elastīga, un mēs varēsim pieņemt šo likumu likumdošanas aktu pēc iespējas strauji, pirms vēl var izvērsties kāda jauna epidēmija. Paldies! Paldies komisāram! Politisko partiju, politisko grupu pārstāvi Jēgle Tautas partija. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, godāmie kolēģi! Direktīva attiecībā uz vakcināciju pret eh, infekciozo katorālo drudzi ir ļoti svarīgs solis, lai mēs varētu tikt vaļā no šīs slimības. Šī slimība attiecas uz atgremotājiem, tādiem kā lielopi, aitas, kazas, un uh, no šīs slimības cilvēki pat mirst. Ar uh, jaunajām vakcīnām mēs varētu izslēgt uh, infekciju iespējas un eh, tādējādi nebūtu jaunu slimību gadījumu. Lai dalībvalstis eh, aktīvāk un efektīvāk izmantotu šīs vakcīnas, eh, mums vajadzētu nodrošināt to plašu izmantojumu lauksainiecības jomā ir jāatcerās, ka vakcīnas būs efektīvas tikai tad, ja tās tiks izmantotas plaši. Es ceru, ka dalība valstis eh, izmantos šo iespēju, jo šīs vakcīnas nodrošina lielāku drošību un galu galā mums ir jārūpējas par eh, dzīvnieku veselību. Eh, tā kā šīs vakcīnas ir daudz efektīvākas, mēs varēsim nodrošināt arī dzīvnieku produktu eksportu. Uh, Tā, lai direktīva varētu stāties spēkā un lai vakcīnas būtu visiem pieejamas, ir svarīgi pieņemt šo lēmumu pietiekami ātri. Lauksaimniecības komiteja pirmdien vienbalsīgi pieņēma šo ziņojumu un tādējādi deva skaidru zīmi, ka Tautas partijas grupa šīs dienas plenārsēdē ievēros šo līniju. Es atbalstu uh, referentu, jo viņš pieprasa atbilstības tabulu iekļaušanu direktīvā. Uh, Nedrīkst būt tā, ka mēs pieņemam lēmumus Eiropas līmenī, bet eh, dalībvalstis eh, netiek informētas par šo lēmumu īstenošanas veidu. Mums ir vajadzīga šī caurredzamība. Es to saku padomē pilnīgi skaidri, jo tādējādi mēs veicināsim ticamību visā Eiropā. Es vēlētos pateikties referentam par labo sadarbību, patiešām sirsnīgs paldies, mēs atbalstīsim šo ziņojumu. Paldies, Ieglas eh, kundzei. Redzu, ka eh, Eņo kungs ir paslie, pas, pacēlis zilo kartiņu. Vai jūs akceptējat šo jautājumu, Ieglas kundze? Mikrofonu lūdzu. Man ir paziņojums, nevis eh, jautājums. Šis balsojums nebija vienbalsīgs, jo es nebalsoju. Mr. Agnew, blue card is... Eņu, zilās kartiņas ir paredzētas jautājumu uzdošanai. Nākamreiz lūdzu uzdodiet jautājumu. Tas nebija jautājums. Tagad uh, dodu vārdu Gutieres kungam, kurš izteiksies sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Infekciozais katerālais drudzis ir liels apdraudējums eh, mājlopiem un arī sabiedrības veselībai. Mēs esam cīnījušies par vakcīnu ieviešanu un šo vakcīnu izmantošanu plašākā teritorijā. Tādējādi mēs varētu izvairīties no infekcijām pārējiem dzīvniekiem. Agrāk vakcinācija tika izmantota tikai tādiem dzīvniekiem, kuriem šīs slimības jau bija atklātas, un tādējādi mm, šīm vakcīnām bija uh, liels risks. Mēs varam izvairīties no šī riska, izmantojot šo, šīs neaktivētās vakcīnas. Tādējādi mēs varētu izvairīties no trūkumiem tirgu un mēs varētu veidot tādas stratēģijas, kas būtu daudz efektīvākas šīs slimības apkarošanā. Nozarei šis eh, jautājums ir ļoti svarīgs, un tieši tāpēc mums ir jāgroza direktīva, lai mēs varētu sākt izmantot šo jauno vakcīnu, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Ko darīt ar atbilstības tabulām? Tās nevajadzētu izmantot kā um, argumentu šī instrumenta aizkavēšanai, jo jebkura aizkavēšanās uh, uh, traucēs mūsu lauksaimniekiem. Tagad uh, Paulsenes konce, kas izteiksies Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī Vojčakovska kungam! Viņš ir darbojies ļoti efektīvi un ir sagatavojis patiešām labu ziņojumu. Kolēģi jau teica, par ko ir runa šajā ziņojumā. Mēs varētu izmantot jauna veida neaktivētu vakcīnu. Un eh, savā uzstāšanās laikā es vēlētos uzsvērt to, ka Šis, iespējams, ir pirmais svarīgais pierādījums eh, lauksaimniecībā, kas notiek ar klimatu. Manā valstī, Zviedrijā, tādas slimības kā infekciozais skatarālais drudzis eh, bija ārkārtīgi retas. Tā bija sporādiska saslimšana, ko varēja pieredzēt tikai Dienvidē Eiropā. Taču tagad eh, esam jau piedzīvojuši pirmo uh, katarālā drudža epidēmiju. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai vakcinēšana sāktos tūlīt. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka runājot par klimatu, par vīdi un par nākotni, ka nav runa tikai par lietus līmenī vai par sausuma periodiem. Klimata izmaiņas var radīt eh, arī epidēmijas. Gan attiecībā uz dzīvniekiem, gan cilvēkiem mums būtu jāņem vērā šie jautājumi tad, kad mēs runājam par Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju. Mums kā likumdevējiem vajadzētu saprast, ka mēs eh, varēsim pieņemt eh, labus lēmumus tikai izmantojot mūsu rīcībā esošās zināšanas. Mums ir jābūt elastīgiem tik līdz mēs saņemam kaut kādu jaunu informāciju par jaunām vakcīnām. Paldies! Tagad dod vārdu Nikolsonu kungam, kurš izteiksies eh, konservatīvo un reformistu vārdā. Tas paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies Lečakovskij kungam par to tempu, ko viņš izmantoja sagatavojot šo ziņojumu, kā rezultātā jau šodien varam šo ziņojumu skatīt. Viņš tiešām grūti sur, grūti strādā pie šī ziņojuma. Gribu atgriezties pie jums par šīm korelācijas tabulām. Komisārs teica, ka viņš cer, ka ar to pietiks, bet man jāsaka komisijai tā, ar cerību vien nepietiek. Šis ir ārkārtīgi nopietns jautājums, tā ir nopietna slimība, kas ir jākontrolē, un tas jādara jau šovasar jo to pārnēsā šie mazie odi, nu, odveidīgie miģeles. Es nezinu, kā tas īsti ir jūsu valodā, komisāra kungs, bet viņi jau šovasar jau vairosies un šo slimību nesīs tālāk. Un tādu risku mēs nevaram uzņemties. Un nu, nedrīkstam nekādā veidā kavēties ar vakcīnām. Mm. Un es negribētu, lai šādas cīņas un spēkošanās Briselē un birokrātija Briselē aizkavētu vakcinēšanas procesu. Vakcīnas ir vajadzības, jo šī slimība ceļo ļoti ātri un ir nepieciešams vakcinēt arī ārpus noteiktajām vakcinēšanas zonām šobrīd. Tieši tā kā Vojčakovska teica, Vojčakovskungs teica, uh, Šajā gadījumā ir rīkojas strauji un ļoti strauji, un tāpēc es gribētu, lai komisija mums to var apsolīt, ka birokrātija šo procesu neapturēs un ne, nepalēninās. Paldies, tālāk Agņokungam vārds, lūdzu. Šī ir slimība, par kuru, attiecībā uz kuru lauksemniekiem pašiem vajadzētu pieņemt lēmumu, ņemot vērā pašreizējos apstākļus. Kā lauksemnieks no Lielbritānijas, es paļaušos uz zinātnieku rekomendācijām un nevis birokrātiem no citām valstīm. Es, protams, eh, atbalstu, protams, pateicos par to, ka nu, Eiropas nodokļu maksātāji atbalda eh, šo vakcinēšanas procesu. Jūs esat tie, kas Eiropā mums pakļāva šai slimībai. Un uh, tagad jums mums ir arī jāpalīdz. Ir tik ļoti daudz pasākumu, gan liela, gan maz pasākumu, uh, kas, ko nepieciešams īstenot, kas tagad viss ir jāpārstrādo un tā, tāpēc, ka tas viss aiziet ar līgumiem Eiropas Savienībā. Mēs tagad zinām, kas notiks ar šiem korelācijas tabulām, vai kā tad tas tiks atrasināts. Un visa šī kavēšanās un problēmas ļoti labi ilustrē to, pie kā noved pārliecīgs regulējums. Un kamēr būs vajadzīgs laiks, lai nodrošinātu atbilstību jūsu idejām, es domāju, ka lamsauniekiem par to viedoklis būs pilnīgi citādāks. Paldies, un tālāk daudz skundze no grupām nepiesaistītiem deputātiem. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī referentam par šo ziņojumu. Principiāli es atbalstu to ideju, kas ir šī ziņojuma pamatā, un tomēr gribu piemetināt, uh, ka šai vakcīnai būtu, šī vakcīna būtu jāizmanto tikai tajā gadījumā, kad kompetenta varas iestāde identificē atbilstīgu risku, zīmīgu risku konkrētajie, eh, konkrētajiem lopiem. Lielākoties eh, lauksaimnieki mm, ir eh, strādājuši pie tā, lai īrijā šīs slimības nebūtu, un tāpēc svarīgi, lai padomu man komisija apzī, at, arī pasludina šādu slimības brīvu reģionu, piemēram, īrijā un varbūt arī kaut kur citur. Uh, Un joprojām tomēr pastāv risks Eiropas ietvaros, ka šī slimība varētu izplīties tālāk. Un tā visa rezultātā es domāju, ka ir nepieciešams, lai piemēram Ziemeļīrija varētu izmantot vakcīnas ir ļoti svarīgi, lai kompetentās varas iestādes uzrauga slimības pārvietošanos un uh, aptur tirzniecību gadījumos, ka tas ir vajadzīgs, tā lai šī slimība neizvērstos tālāk uh, uz citiem reģioniem. Un tāpēc visām dalību valstīm struktūrāli un konstruktīvi jāsastrādājas, lai apkarot šīs slimības izplatīšanās risku un aizsargātu lopkopības sektoru no dažādu veidu no, no šī, šā, šī slimības epidēmijām. Jānotiek, jānotiek uzraudzībai un kontrolē, un es gribētu mudināt šādu šādus procesus attiecīgi arī īstenot. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Nikolais Kokungs. Mulțumesc, domnule președinte. Epidemiile pre... Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Šādas uh, eh, infekciozā katrālā drudža epidēmijas var ļoti būtiski ietekmot uh, Uh, lopkopīgu un, protams, līdz ar to tautsaimniecību Eiropā kopumā. Līdz ar to šīs slimības rezultātā dzīvnieku mirstība palielinās un tiek traucēta tirzniecība, un līdz ar to rodas var, var rasties ļoti būtisks ekonomikas efekts uz konkrētā reģiona tautsaimniecību. Tāpēc ir vajadzīgs šīs vakcinācijas kampaņas. Bet, lai šāda veida kampaņas uh, varētu tikt īstenots, tāpat laikā ir jābūt arī kaut kādiem ierobežojumiem, kas saistīti ar konkrēto reģionu. Tāpēc mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir ļoti labvēlīgs lopaudzētājiem un arī attiecīgajiem slimības skartajiem reģioniem. Tāpat vēlos arī teikt, ka Eiropas Fondiem šeit ir eh, ļoti liels, liela loma spēlējama, lai uzlabotu cīņu pret šīs slimības izplatīšanos. Vakcinācijas kampaņas finansē apmēram 370 miljonu apmērā no komisijas līdzekļiem, un es domāju, ka šāda veida finansējumam patiešām ir jāturpinās, eh, jo visa veida vakcinācijas kampaņas pilnīgi noteikti ir eh, jāīsteno tā, lai tās būtu efektīvas un lai palīdzētu lauksaimniecības sektoram. Paldies! Tālāk de Castro kungs. Presidente, onorevoli kolēģi, vorrei innanzitutto... Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Vispirms vēlētos pateikties Vojčekovska kungam un arī citiem ēnu referentiem. Padarīt vakcinācijas likumus elastīgākus. Komisija ir ļoti ļoti pacentusies, lai mēs varētu ātri pieņemt šo direktīvu, lai vakcinēšana varētu sākties jau vasarā. Komisijas priekšlikumā, protams, atstāts lēmums padomei, neņemot vērā parlamenta lomu. Un tad pēc nopietnām diskusijām mēs varētu pateikties šeit mūsu birojam, juridiskajam birojam, mēs izmainījām likumisko formu, un šādā veidā mēs varējām piedalīties šī lēmuma pieņemšanā. Tagad mēs ceram, ka eh, padomu būs tikpat elastīga, ieklausoties mūsu priekšlikumā, sevišķi arī par tabulām, lai mēs varētu strauji šo lietu novadīt līdz beigām. Paldies! Paldies! Vakcinācija un citas problēmas, protams, eh, ir novedusi pie tā, ka mūsu problēmas lauksaimniecības jomā ir samazinājusies. Un eh, tomēr tas atstāja sliktu iespaidu uz mūsu lauksaimnieku darbību. Inaktivētā, jeb neaktivētā vakcinācija, protams, varētu šeit būt labāk gribētu pateikties uh, referentam par šo darbu. Dalību valstīm vajadzētu būt proaktīvām un izmantot šīs iespējas samazināt uh, šos zaudējumus lauksaimniecības sektoram un ļaujot fermeriem nodarboties ar savu darbu neapdraudētiem. Vakcinācija ir labs veterinārs pakal pasākums, kas kopā ar citiem pasākumiem, piemēram, uzraudzības pasākumiem, varētu padarīt mūsu lauksaimniecisko sektoru daudz konkrēti spējīgu. Tas viss nāks par labu Jūs pārāk ātri lasat savu runu, saka priekšsēdētājs, bet laiks ir ierobežots priekšsēdētāj kungs. Galinkungs, kundze. Paldies! Šī direktīva ļaus mūsu lauksaimniekiem lietot elastīgi process. Ilgāku laiku, kad nebija izstrādāti šie jaunie produkti, mēs nevarējām nodarboties ar vakcināciju tā, kā tas būtu jādara. Un tas varēja radīt liels problēmas mūsu fermeriem. Bet, protams, jāaizsargā taču dzīvnieki bija sevišķi, ja mēs runājam par tik nopietnu slimību kā katrālais drudzis. Uh, Jaunās vakcīnas, ko, manuprāt, parlaments šodien atbalstīs, ļaus mums radīt pavisam citu situāciju. Tas mums ļaus dzīvniekus pārvadāt, tas iekonomēs līdzekļus, taču ir ārkārtīgi svarīgi, lai pēc iespējas straujāk tiktu īstenot šie jaunie punkti. Tas ir jāizdara līdz maija beigām, lai dzīvnieki būtu pilnīgā aizsargāti. Mēs to saprotam. Mēs saprotam, kāda ir starpinstitūcija cīņas, šīs korelācijas tabulas, bet fermeri, protams, to nesaprot. Viņi paļaujās uz mums, kā saviem ievēlētajiem priekšstāvjiem, lai mēs atrisinām šo problēmu. Veseliem saprātam jāuzvar, ķersimies pie darba, darīsim to ātri un glābsim mūsu ganāmpulkus. Paldies! Krestingers kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Infekciozās katrālais drudzes ir eh, slimība, kas rada daudz zaudējumu dzīvnieku un dzīvnieku produktu nozarē. Kopš 2000. gada vairākās dalību valstīs ir parādījušies epidēmijas viļņi, un tas ir radījis daudz zaudējumu ekonomiskā jomā. Tad, kad ir ekonomiski zaudējumi, tad, protams, finans, eh, finansu, finanšu zaudējumi vismagāk skar tieši apakšējo ražošanas slānī. Un neskatoties uz vakcinēšanu, daudz dzīvnieku nācās eh, izkaut vairākās valstīs. Ir jāatcerās, ka zemnieku saimniecības eh, var eh, vienkārši bankrotēt dēļ šīs slimības. Mums ir jāiz, jāveic tādi pasākumi, kas ļautu šo slimību izskaust. Pašlaik tā var jebkurā brīdī atkal parādīties. Mums ir jāparedz pasākumi ātras palīdzības sniegšanai. Vecā direktīva infekciozā katarālā trūča apkarošanai, kas tika pieņemta 2000. gadā, ir jāaktualizē. Pašlaik eh, ir jauni tehnoloģiski risinājumi, lai mēs varētu efektīvāk cīnīties pret infekciozo katarālo drudzi un samazināt zaudējumus zemniekiem. pašlaik eh, var izmantot daudz labākas vakcīnas nekā uh, pavēlinātā dzīvā vakcīna. Mums ir jānodrošina, lai šī direktīva ņemtu vērā jaunās vakcīnas. Es apsveicu komisijas ātro rīcību un es gribētu iestāties par jaunās direktīvas pēc iespējas ātrāku piemērošanu. Tā kā es pārstāvu lauksaimniekus, tad es saprotu, cik svarīgi ir domāt par sezonām. Ja mēs ātri pieņemsim šo direktīvu, tad vēl pirms rudens mēs varēsim nodrošināt šīs direktīvas īstenošanu, kas nāks par labu lauksaimniekiem. Paldies referentam! Nākamais runātājs Kapulas Santos. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Priekšlikumi, kas ir iekļauti šajā um, likumdošanas priekšlikumā, ir saturiski loģiski, un tāpēc es vēlētos apsveikt komisiju. Mēs šādā veidā ņemam vērā progresu zinātnē mēs varēsim izmantot vakcīnas pret infekciozo katarālo drudzi ārpus reģioniem, kuriem ir izlikti, uzlikti ierobežojumi. Tādējādi mēs varēsim izvairīties arī no vīrusa izplatīšanās. Es vēlētos sveikt Vojčakovska kungu, De Castro kungu, kuri nodrošināja vajadzīgo tiesisko pamatu šim priekšlikumam. Tika uh, Eh, izmainīts sākotnē ieteiktais eh, tiesiskais pamats un tādējādi padome un parlaments eh, vienlīdzīgi ir uzņēmušies atbildību par šo likumdošanas priekšlikumu saskaņā ar Lisabonas līgumu. Lauksaimniecības komiteja debatēja par šo jautājumu un ļoti ātri pieņēma. Un tas nozīmē, ka mēs varējām šajā plenārsesijā jau to izskatīt. Uh, nākamais posms būtu vienošanās ar padomi, tā lai šie jaunie nosacījumi varētu stāties spēkā. Tāpēc es gribētu vērsties pie padomis. Un, un ņemt vērā parlamenta nostāju, kuru es esmu pārliecināta šodien ar lielu vairākumu pieņems. Šnelhārta kungs, mm, priekšsēdētāja kungs, nosacījumi attiecībā uz infekciozo katerālo drudzi atbilst jaunajai vakcinācijas politikai Eiropas Savienībā uh, un atbilst veselības stratēģijai no 2007. līdz 2013. gadam. Profilakse galu galā ir labāka par ārstēšanu. Vakcinācija mājlopiem ir ļoti svarīga, un tādas slimības kā infekciozais katarālais drudzes ir jāizskauž. Mums ir jāatcerās, ka šie zaudējumi lauksaimniecībai var būt ļoti lieli. Ir jānodrošina elastīgums un profilakse. Un uh, noteikti, ka šādi pasākumi nāks par labu mājlopiem un lauksaimniekiem. Ir jāatcerās, ka Eiropas Savienībā uh, vakcinācija darbojas jau ļoti sen, un es domāju, ka mums vajadzētu iekļaut uh, jaunās vakcīnas arī direktīvā. Ir jāatcerās, ka mums būs uh, jācīnās arī ar citām dzīvnieku slimībām, ņemot vairāk klimata pārmaiņas. Mums ir vajadzīga skaidra stratēģija, un šeit mēs varam jau sākt trenēties. Es domāju, ka šajā ietverā ir jāatcerās, ka uh, komisija vairs nespriež par tādām slimībām kā agrāk. Infekciozais katrēlais draudzes ir priekšlikums, ko vajadzētu uh, akceptēt, jo pašlaik mēs varam piemērot jaunu vakcīnu. Vecā vakcīna un tās piemērošana bija ārkārtīgi sarežģīta. Es gribētu apsveikt komisiju par to, ka tā ir ļoti ātri rīkojusies ir jāatcerās, ka e, vasaras beigās un rudenī iespējams parādīsies pirmie slimību gadījumi, un tieši tāpēc valstīm vajadzētu jau apstrādāt šīs stratēģijas un tās īstenot. Es vēlētos teikt mūsu britu kolēģim, ka arī veterināri atbalsta šīs vakcīnas, un e, ir pilnīgi skaidrs, ka e, arī komisijai ir jāstrādā pie saviem īstenošanas pasākumiem ir jāievieš jauni procesi un uh, ir jārīkojas tāpat kā parlamentā. Es vēlētos, lai visi rīkojas ātri tā, lai mēs šogad varētu jau piemērot šo zinātnes progresu praksē. Vai jūs vēlaties runāt, vai jūs vēlaties uzdot jautājumu Šnelhārta kungam? Vai jūs vēlaties runāt brīvā mikrofīna procedūrā? Brīvais mikrofons ļoti labi. Tara Bēlas kungs priekšādātāji, komisāra kungs, godātāji kolēģi, gribu pateikties Vačkos kungam par viņa sagatavoto ziņojumu, ar to viņš vērs uzmanību šo ļoti svarīgo e, tiesību aktu šā saistībā. Šīm inaktīvajām vakcīvām ir pilnīgi cita darbība un e, un jāsaka, to darbības rezultātā nav iespējams identificēt patogēnus uh, organismus pēc tam šajos dzīvniekos. Šis uh, tad, kad šīs inaktīvās vakcīnas eh, netiek eh, tiek ievietotas, jāsaka, nav iespējams identificēt kādas starpības starp dzīvniekiem, kurus ir un kurus nav skārs vīrus. Un līdz ar to risks eh, bet tā visu rezultātā var nonākt pie bariem tām valstīm, kas lieto šo inaktīvēto vakcīnu un tām, kuras to nelieto. Tāpēc ir vajadzīgs labāks identifikators ar tiem lopiem, piemēram, kas ir saņēmuši šo vakcīnu un kas nē, jo starp dzīvniekiem nevar noteikt nekāda atšķirība. Paldies, un tagad nonākam pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmais ir Maginas skundze. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Ir vērs atcerēties komisāra komentāru, ka slimība ir samazinājusies no 2040 tūkstošu gadījumiem līdz 2010. gada 20 tūkstošu gadījumiem. Taču mēs joprojām nezinām, kā šī situācija attīstīsies nākotnē. Tāpēc šīs jaunās vakcīnas izstrādāšana un ieviešana ir ļoti vēlama. Būtu labi, ja padomas šeit piedalītos un mēs varētu šo jautājumu pārunāt, vai padoma ir gatava risināt šo jautājumu ar korelācijas tabulu palīdzību. Iespējams, ka viņi mums varētu ziņot par savu lēmumu. Visu slimību apkarošanu, protams, ir saistīta ar ierobežojumiem dzīvnieku kustībā O, par to mēs runājām. Paldies! Lasaka kungs. Priekšādātāji. Problēma ar neaktivētām vakcīnām ārpus no reģioniem, kurus skar šīs slimības, rāda uz pozitīviem rezultātiem. Mums vajadzētu pārbaudīt, vai šie vakcinētie dzīvnieki uh, arī saslimst. Tas noteikti būtu ļoti dārgi, tas radītu daudz grūtību arī dzīvnieku transportēšanā. Ir jādomā par eh, direktīvas īstenošanu dalību valstīs, bet 2010. Eh, gadā, 11. gadā diez vai tas būs iespējams. Es personīgi nepiekrītu šim datumam, un termiņa pagarināšanai. Es domāju, ka korelācijas tabula ieviešana vēl vairāk paaugstinās administratīvās izmaksas. Nākamais runātājs. Grazie, prezidente. Io credo che sia un passo avanti che stiamo facendo. Ne... Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, domāju, ka mēs šeit eh, spēram soli uz priekšu, tāpēc, ka esam sapratuši, ka šī problēma neskar tikai Dienvidē Eiropu vai uh, Ziemeļāfriku. Es uzskatu, ka teksts ir visnotaļ pozitīvs, taču man būtu jautājums Tarabēlas kungam. Vai viņš un arī komisija neuzskata, ka mums nekavējoties vajadzētu sākt domāt par īstenošanu veterinārijas dienestos? Šādā veidā mēs varētu izskāst šo problēmu uzreiz visā Eiropas Savienībā. Paldies, Jāra kungs! Paldies, priekšsēdētāji! labāku vakcīnu izveide infekcioziem katrālēm drudzim ir ļoti pozitīvs solis uz priekšu. Ir jāatcerās, ka infek inficēšanās ar šo slimību tādējādi varētu tikt izslēgta visos reģionos. Ir jāatcerās, ka infekciozais katrālais drudzis ir parādījies tādās valstīs, kur agrāk tas vispār e, nebija sastopams. Mums ir jādomā arī par dzīvnieku transportēšanu un par jaunām iespējām izmantot jaunākos veterinārijas medicīnas sasniegumus, jo tie varētu nākt par labu visām iesaistītām pusēm. Mums ir vajadzīgs divas lietas. Pirmkārt, mums ir jānodrošina ātrs risinājums praksē Eiropas Savienībā. Un otrais, mums tikpat ātri ir nepieciešams paziņošanas pienākums visās dalībvalstī. Tā tad ir runa par dalībvalstu paziņošanas pienākumu komisijai. Paldies, un tagad dod vārdu komisāram. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlētos pateikt tiesu parlamentam par atbalstu šim priekšlikumam un tā atzīšanu par steidzamu. Daudz no jums ir runājuši par korelācijas tabulu jautājumu. Gribētu jums atgādināt, ka arī priekšsēdētāja konferencē šim jautājumam tika pievērst uzmanību, sevišķi runājot par Eiropas Savienības likumdošanas transponēšanu. Jautājums, vai ir tik grūti informēt komisiju no dalību valstīm ar kādiem likumdošanas aktiem tiek pārcelta Eiropas direktīva, vai tiešām tas ir tik sarežģīti? Es domāju, viņi taču domā par to, kā to darīt. Viņiem taču kaut kas ir jālemj, viņiem ir jādomā par to, kā to darīt. Tāpēc es neredzu šeit milzu problēmu. Mums bija vairākas diskusijas par šo jautājumu. Kā Eiropas Savienība cieš, kad šis process nenotiek vienlaicīgi? Un šādā svarīgā jautājumā tas, protams, varētu radīt liels problēmas. Te pašā laikā, kā jau teicu ievadrunā, komisija, protams, ir pret ne, nevajadzīgām prasībām, un tāpēc es ceru, uh, ka esot elastīgiem un sarunu gaitā mēs varam atrast risinājumu šim jautājumam. Komisija būs pēc iespējas pretīm nākoša, lai mēs šo tiesību aktu varētu pieņemt pirms sezonas iestāšanās. Runājot par komisijas gatavību īstenot šos pasākumus, vēlētos apliecināt deputātiem, ka komisija visu ir sagatavojusi. Mums ir vajadzīga piekrišana no likumdevējiem. Kad tas būs dots, tad mēs strauji iesim uz priekšu. Paldies referentam un paldies parlamentam par atbalstu. Paldies! Očakovska kungs. Paldies! Paldies par atbalsta vārdiem. Vēlētos pateikties arī ēnu referentiem un lauksaimniecības komisijas darbiniekiem, kas ļāva mums tik strauji progresēt šajā jautājumā. Ļoti reti parlamentā mēs varam pieņemt dokumentu tik pozitīvā gaisotnē, kas nes tik lielu labumu mūsu lauksaimniekiem un uzlabo lietas stāvokli. Domāju, ka mums ir grūti nejust līdzi vietējām administrācijām. Manuprāt, vietējās administrācijas dalībvalsts var sagatavot šos dokumentus, taču no otras puses būs daudz grūtāk Eiropas pilsonim saprast, vai Eiropas likumdošana ir pārcelt transponēta nacionālās valstīs. Tāpēc domāju, ka korelācijas tabulas varētu būt pieejamas visiem un varētu būt dokuments, kas nāk par labu visiem. Tāpēc es aicinu padomi, lūdzu necīnieties, neapstrīdiet korelācijas tabulu vajadzību, un es ceru, ka jau šovasar mēs varēsim uzsākt vakcinācijas kampaņu, un šis mūsu straujais darbs nebūs par velti. Paldies! Liels paldies, liels paldies visiem! Tad mēs arī noslēdzam šīs debates. Nākamais darba kārtības punkts ir jautājums komisijai par Eiropas Savienību tomātu importu no Mārokas. Un tagad vārds uh, eh, Maconī.